Good morning, everybody. Labrīt visiem klātesošajiem. Sāksim sanāksmi. Kura ilgs līdz 12. Pēcpusdienā mums ir uzklausīšana rītdien seminārs par tiesliet, par apmācību tieslietu jomām. Pastāstīšu jums uh, svarīgu informāciju. A punkts par, astotais punkts par eiro aizsardzību. Makintāres kundze nevarēs piedalīties, un tas pats attiecas arī uz nacionālajām Romu integrācijas stratēģijām 9. punktā. Tas bija paredzēts šorīt balsojums. Uh, bet tas ir pārcelts un tas notiks nākamajā sanāksmē 5. decembrī. Tādi ir notikuši grozījumi darba kārtībā, un ja jums nav iebildumi, tad darba kārtība ir apstiprināta. Man ir arī daži grozījumi attiecībā uz tulkojumu. Šodien nav tulkojuma somu un igauņu valodām. Diemžēl, ka tā, bet eh, paldies visiem par izpratni. Un ja jūs piekrītat, tad apstiprināsim protokolu sanāksmēm, kas notika 29. un 30. maijā, 6. jūnijā. 19. un 20. jūnijā, 27. jūnijā, 16. līdz 18. septembrī arī šogad. Un ja nevienam nav, nebūs iebildumu līdz rītdienas sanāksmes beigām, tad protokoli par tikko nosauktajām sanāksmēm tiks uzskatīti par apstiprinātiem. Tagad pastāstīšu par uh, situāciju, kāda ir ar notiekošajām starpinstitūciju sarunām leģislatīvajās uh, procedūrās par starp korporatīvo nosūtīšanu trialogs notika vakardien. Es tagad došu vārdu Jekolīnu kungam, lai viņš mums pastāstītu jaunāko informāciju par esošo situāciju. Paldies priekšsādātājiem! Vakardien notika trialogs padomē par ICT jautājumu. Tātad nosūtīšana uzņēmuma iekšienē. Un bija plānots, ka mēs runāsim arī par sezonālajiem darbiniekiem. Mēs mēģinājām panākt uh, pēc iespējas ātrāk uh, starpinstitūciju vienošanos, un vakardienas sanāksme bija ļoti auglīga. Mēs panācām vienošanos par nacionālo schēmu likvidāciju, un nākamreiz visas dalību valstis būs jāiesaista vienošanās panākšanā par viendabīgumu un homogenitāti. viena uzņēmuma ietvaros nosūtīšanas atļautais laiks pašlaik ir samazināts līdz sešiem mēnešiem. Mēs panācām vienošanos arī par kopīgām sarunām. par uzturēšanās noteikumiem ģimenes locekļiem. Un tādējādi eh, menedžeri, eksperti un citi darbinieki pašlaik var doties uz eh, trešo valsti ar savām ģimenēm. Neatrisināts jautājums mobilitātes jomā ir eh, dažādi termiņi, laika periodi, protams, arī citas detaļas, par kurām mums vēl vajadzēs runāt ar padomi. Mēs izslēdzām iespēju, kā uzņēmums var paust uh, paziņojumu par finansiālu saistību neuzņemšanos saistībā ar darbinieku. Un es pieļauju, ka tas varētu būt problemātiski. Vēl neatrisināti jautājumi ir dažādas administratīvās situācijas, kas nav aprakstītas līgumos bet jebkurā gadījumā tas bija ļoti intensīvs un, kā jau es teicu, auglīgs darbs. Argentīni kundze, kā arī sekretariāts šeit spēlē būtisku lomu. Paliek vēl jautājums par 14. pāntu. Un Vakardien Jakauts Ārī kundze, šīs komitejas referente, jautāja, vai nebūtu iespējams panākt kompromisu pēc iespējas ātrāk, kurš tad ļautu mums pabeigt sarunas par šo ziņojumu. Vēl līdz Lietuvas prezidentūras beigām vai arī nākamās prezidentūras sākumā. Un tādā gadījumā šo tiesību akta priekšlikumu varētu skatīt plenāra sesijā februārī vai martā, lai mēs varētu nodrošināt attiecīgus noteikumus trešo valstu darbiniekiem ar attiecīgām profesionālajām kvalifikācijām. Paldies, Jakolino kungs! Nu, tagad par DFS, pēc tam, kad uh, Libē notika balsojums. Arī šeit mēs esam uzsākuši pēdējo sārunu kārtu. Pagājušo nedēļu Strasbūrā notika trialogi par trim konkrētām regulām. Migrācijas fondu un citām. Un eh, tālāk ir paredzēt, paredzēts runāt arī par regulām par patvērumu. Lēmumi, kas uh, tika pieņemti balstoties uz virkni kopīgu trialogu, kuru vadīja mūsu priekšsādātājs, viņš ir pārliecināts, ka referentiem iznāks, izdosies pado, ar padomu sarunās panākt tādu rezultātu, kāds paredzēts vadlī, prezidenta konferences vadlīnijās. Trīspusējais trialogs cerams notiks tai pašā laikā un cerams, ka vēl līdz decembra beigām. Tagad mums darba kārtībā ir ziņojums par Lisabonas eh, līguma īstenošanu attiecībā uz Eiropas parlamentu. Uh, un referents ir Mēlaukungs, tomēr viņš, paldies, viņš vēl nav ieradies. Manuprāt, viņš būs klāt pulksten desmitos. We have to wait for him and suspend uh, the meeting for four minutes. Un jā, jāsaka, ka sanāksme uz četrām minūtēm ir jāpārtrauc, līdz viņš ieradīsies. Es ceru, ka tad viņš būs klāt un tad mēs varēsim turpināt. Take your seat, Mr. Melo. The... Melo kungs, ieņemiet vietu. Kolēģi var beigt lasīt, un mēs varam turpināt sanāksmi. Lielas paldies par izpratni. Melo kungs, mēs pašlaik jau esam pie piektā punkta. Pie, um, Lisabonas līguma īstenošanas attiecībā uz Eiropas parlamentu, kur atbildīgā komiteja ir AFCO un Lībes sniedz atzinumu, bet es jau skaidroju, ka vakardien mēs pabeidzām skatīt ziņojumu par Eiropas apcietināšanas orderu pārskatīšanu, un varbūt jūs kā referents varat pateikt arī pāris vārdus par to. Bet no sākuma pastāstiet, kāda ir situācija ar sārunām Informējiet mūs par to un pēc tam skatīsim ziņojumu projektu. Paldies, priekšsādātāji! Ja jūs uh, neiebilstat, es uh, pāriešu uz uh, portugāļu valodu. Gribēju teikt, ka vakardien patiešām trialogā tika panākta vienošanās par Eiropas apcietināšanas orderi. Tas, protams, ir ļoti svarīgs ziņojums, kurš kopējā brīvas personu pakalpojumu preču un kapitāla pārvietošanās jomā, kā arī tieslietu jomā panākt uh, ievērojumu progresu, kas ļaus krimināllietās balstoties uz savstarpējās atzīšanas principu varēs tikt īstenots dažādās valstīs, protams, ievērojot pamatbrīvības. Jā, tas ir jutīgs jautājums. Un sarunas vakardien bija ļoti intensīvas. Mums izdevās pabeigt trialogu, un, manuprāt, šai komitejai tās ir ļoti labas ziņas. Paldies! Un tagad es jūs aicināšu turpināt ar ziņojumu projektu, ko Libe komiteja gatavo AFCO komitejai par Lisabonas līgumu. Paldies, priekšsādātāji! Ņemot vērā to, ka te man nav daudz ko teikt, tikai daži vārdi. Varbūt es labāk atkārtošu to ieteikumu, kur izteicu konstitucionālo lietu komiteja, kura ir vadošā šim ziņojumam. Es aicināju viņu tekstā iekļaut uh, piecus uh, būtiskus punktus. Pirmkārt, atgādinājumu, ka leģislatīvajā plenāra sesijā Eiropas uh, parlamentam kopš Lisabonas līguma spēkā stāšanās ir palielinājušās uh, pilnvaras koplēmuma procedūrā, un mēs uzskatām, ka krimināltiesiskie uh, instrumenti pašlaik būtu jāpieņem parastajā likumdošanas procedūrā. Mēs arī atgādinājām, cik svarīgas e, sakas ir Eiropas pamatiesību hārtas iekļaušanai Lisabons līgumā. Un sākas tam ir tādas, ka dalību valstīs e, šīs pamatiesības šobrīd ir juridiski saistošas. Tas ir jāpatur prātā, kad tiek īstenota savienības likumdošana. Tas ir, tās ir tās labās ziņas, kas izriet no Lisabonas līguma. Bet ir vēl viena lieta, par kuru mums būtu jārūpējas vairāk, tāpēc man ir vēl trīs ieteikumi. Vispirms mēs atgādinam, ka Lisabonas līgums Eiropas komisijai sniedz deleģētas pilnvaras saistībā ar zināmiem tiesību aktiem, uh, un tur komisijai ir jānošķir deleģētie akti un īstenošanas noteikumi, ņemot vērā to tipa veida klasifikāciju, kas ir aprakstīta līgumā. Tad vajadzētu atgādināt, ka komisijai būtu regulāri jāatskaitās parlamentam par starptautisku nolīgumu īstenošanu, tīpaši, ja tie skāra pilsoņu pamatiesības. Šeit uh, par spīti tam, ko Lisabonas līgums saka, ir būtiski robi. Un visbeidzot, es uzskatu, ka padome ir jāicina apsvērt savu darba grupu, darba padarīšanu pieejam Eiropas parlamenta pārstāvjiem. Uh, kur varētu, piemēram, parlamenta deputāti piedalīties koreper sanāksmēs, lai starp uh, institūcijām notiktu godīga sadarbība likumdošanas jautājumos. Tie ir tie jautājumi, ko es gribēju izcelt, un tās ir manas rekomendācijas. Es aicinu, ka Grozījuma iesniegšanas termiņš varētu būt 17. decembris, bet uh, priekšsādātāji tas, protams, ir jūsu ziņā pieņemt par to lēmumu. Paldies, Mailo kungs, vai kāds vēlētos izteikties? Ja ne, tādā gadījumā grozījuma iesniegšanas termiņš, kā to piedāvāja referents, būtu 17. decembris. Un mēs pāriesim pie nākamā punkta mūsu darba kārtībā ir, tā ir Eiropas apcietināšanas ordēra pārskatīšana. Referente ir eh, baronese Sāra Latforda. Un kā jau jūs eh, zinat, Eiropas pamatlēmums par Eiropas apcietināšanas orderu, kas tika pieņemts 2002. gadā, ir viens no svarīgākajiem instrumentiem savstarpējai sadarbībai tieslietu jomā. Un Tas balstās uz uh, savstarpējās atzīšanas principu. Tomēr pastāv būtiski jautājumi par šī instrumenta efektivitāti un īstenošanu. Tāpēc mēs vēlamies uzlabot pastāvošo juridisko ietvaru. Tagad es došu vārdu referentēji Latvārdas kundzei, kura jums pastāstīs par ziņojumu projektu saturu. Es saprotu, ka ziņojums eh, šobrīd ir izplatīts visās valodās. Latvārdas kundze um, un pastāstīt eh, ievadvārdus, un tad mēs uzsāksim diskusiju par to. Paldies, priekšsēdētā. Jūs nedaudz man pārsteidzāt, sākot darbu agrāk pie šī jautājuma. Vai es pareizi sapratu, ka dokuments nav izplatīts visās valodās? Ak tā, labi. Jā, es jau sāku nedaudz satraukties, bet nepamatot. Liels paldies! Esmu priecīga prezentēt manu ziņojumu. Tas ir ļoti produkcija, auglīgas sadarbība, darbas, um, sadarbības rezultāts, uh, strādājot kopā ar uh, ēnu referentiem, un es ceru, ka arī pārējais process būs veiksmīgs balstīts uz sadarbību. Tātad mūsu priekšā ir ziņojums, kas ir mm, pieticīgs savā apjomā, mm, Mēs mēģinājām kodolīgi uzskaitīt tos uh, izaicinājums, ar, ar kuriem jāsaskars Eiropas apcietināšanas orderim. Ziņojums sākumā atzīst, ka e, Eiropas uh, pamatlēmums 2002. gadā šai ziņā ir uh, stūrakmeņš šai jomā, un tas ir bijis ļoti labs instruments, lai pātrinātu izdošanas procedūras. Taču tād mēs sakam, ka šī ordera darbībā ir parādījušās problēmas. Dažas ir saistīts ar pamatlēmuma tekstu, un šīs problēmas uh, lielā, un tad ir problēmas, kas lielā mērā izriet no slikts īstenošanas, un šeit ziņojumā šīs problēmas nav risināta. Katrā ziņā mēs esam gatavi e, šos jautājumus skatīt, e, kad ir runa par Eiropas e, komisijas pilnvarām sākot no 2014. gada. Tā tad nav bijuši pietiekoši instrumenti, un tāpēc, ka arī bijusi nesamērīga, nevienlīdzīga attīstība e Eiropas e īstenošanas noteikumos. Tad e otrajā lapas pusē jūs redzat ir uzskaitītas desmit problēma joms. Pirmkārt, mēs uh, sakām, ka uh, Nav pietiekoša pamatojuma, eh, kāpēc var atteikt eh, šī ordera izpildīšanu tādā veidā iespēja, ka tiek pārkāptas cilvēktiesības. Un te ir atšķirības, kā tiek uh, transponēts šis orders dalību valstīs. Dažās valstīs ir speciāli uh, pieņemti attiecīgi tiesību akti. Tad otrajā punktā Es minu, ka, ka Eiropas apcienāšanas uh, orderi ietveros nav uh, paredzēts tiesības par uh, attiecīgu vēršanos, lai aizsargātu savus, vēršanos tiesā, lai aizsargātu savus tiesības, un tātad arī šeit valda nekonsistence dalībvalstu pusē, dalībvalstu starpā. Tālāk trešā problēma ir trūkst skaidras sadarbības starp EO atsaukšanu un šādu brīdinājumu likvidēšanu. Trūkst automātiskas saiknes starp Eiropas apcietināšanas ordera atsaukšanu, ka to dara izdevēja valsts, un tātad tas tiek arī uh, dzēs no Schengens informācijas sistēmu. Un tālāk scenārijs, kas notiek, tad, ja šo apcietināšanas orderu neizpilda vienā dalībvalstī, taču tas turpina vēl ar vienu parādīties kā brīdinājums uh, uh, sistēmā. Un tāda ir cilvēki, kurus šī kļūma ir ietekmējuši. Uh, Tālāk ceturtkārt eh, ir skaidri zinām šī problēma nesamērīga orderu pielietošana nenozīmīga nodarījuma gadījumā, kad varētu izmantot neitrālāks risinājums, jo nesamērīga Eiropas apcietināšanas orderu pielietošana izraisa nepamatots apcietinājums uh, un arī papildus izdevums dalību valstīm. Piektkārt trūkst precizitātes Krimināla vajāšanas veikšanai nozīmē, kā tas minēts pirmajā pantā, šis jēdziens. Eiropas apstināšanas orderi tiek izsniegti, lai uzklausītu lieciniekus tā vietā, lai um, nopratinātu aizdomās turētas personas. Uh, nevis lai vajātu un tiesātu šīs personas kā apsūdzētās. Tātad tā ir nepamatota Eiropas apcietināšanas ordera izmantošana. Šis orders nav paredzēts uh, kā izmeklēšanas instruments, bet gan kā vajāšanas instruments tālāk, sestkārt. Trūkst uh, jēdziena tiesu iestāde definīcija un mūsu darbā Mēs bieži ar to saskaramies, proti, ka ir atšķirīga prakse dalību valstīs. Z vēl nesen bija tāda lieta, kad augstākā tiesa apvienotajā karalistē uh, izdarīja savus secinājumus, ko nozīmē tiesa iestāde lietos gadījumā. Septītkārt trūks savienības noteikumi par kompensāciju tiesu kļūdas gadījumā. Ir gadījumi, kad ir eh, jaukta identitāte, tātad nepareizais cilvēks eh, tika apcietināts, es zinu, tāda gadījuma apvienotajā karalistē un arī Beļģijā. Eh, deviņi gadījumi ir tādi bijuši, kad orderi izdevēja valsts valsts eh, uzņemas atbildību par šādu orderu nepareizu lietojumu. Tad ir ilgs, problēma ar ilgstošiem laika posmiem, kuros atsevišķi personas atrodas pirmsties apcietinājumā, lai gan tam vajadzētu būt kā pēdējam līdzeklim. Tad, tad problēma ir tā, ka to izmanto kā pirmo risinājumu, jo vēl ar vienu nav pietiekošas apmierinošas sistēmas. Uh, Tālāk saistībā ar sliktiem apstākļiem vairākās aizturēšanas vietā visā savienībā. Uh, tiek arī atteikta Eiropas apcietināšanas ordera izpildi. Un desmitkārt, tas ir pēdējais arguments, netiek izmantoti citi spēkā esošie Savienības tiesu iestāžu sadarbības un sastarpējas atzīšanas instrumenti. Par to vēl runājuši vēlāk, pievēršoties iespēja, iespējamiem mūsu piedāvātajiem risinājumiem. Kā jau sācīju, nākošajā elpas pusē pirmajā punktā mēs eh, atgādinām, ka šis, šī ziņojuma uzdevums nav uh, skatīt nepareizu piemērošanu. Tam būs atsevišķi ziņojums. Taču mūsu ziņojumā mēs aicinām Eiropas komisiju, pamatoties uz līgumu par Eiropas Savienības darbību 82. pantu, nāklājā ar likumdošanas priekšlikumiem, lai risinātu tās problēmas, kuras mēs identificējam, proti tās, kas nav saistītas ar sliktu īstenošanu. Pirmkārt, ir jāparodz uh, obligāts uh, apsniešanas ordera neizpildīšanas pamatojums, ja atteikuma pamatojums, kas balstīs uz cilvēktiesību pārkāpumu, šādu pārkāpumu risku. Tas pamatojas uz parlamentu un padomas vienošanos par Eiropas izmeklēšanas rīkojumu. Un tajā gadījumā toreiz. Uh, parlaments spiediena rezultātā mums izdevās panākt šāds noteikums Eiropas izmeklēšanas eh, rīkojumu ietvaros, ka dalībvalsts var atteikties īstenot rīkojumu, pamatoties uz eh, iespējumu cilvēktiesību pārkāpumu vai šādu pārkāpumu risku. Tā, tā, tā, tas būtu jāiestrādā Eiropas apcietināšanas orderī. Es domāju bija Eiropas apsniegšanas orderis Rumānijas gadījumā pirms kāda gada, kad eh, viena no problēmām izpildītāja valstī sniedzot atteikuma iemeslu bija tā, ka nebija specifiska noteikuma Eiropas apcietināšanas orderī ja mēs šo problēmu varētu novērst, tad jau no nu, būtiska problēma tiktu atrisināt. Tad mēs runājam par samērīgumu pārbaudu sastarpējas atzīšanas lēmumu izsniegšanā. Mēs nerunām, nerunājam par to izpildu valstī. Mēs uh, uzsveram vēlreiz, kā tas ir Eiropas izmeklēšanas rīkojuma ziņā. Uh, Un tad jāņem vērā tas, ka ir pieņemami, ka ir pieejami mazāk invazīvi pasākumi. Eiropas apcietināšanas orderis eh, tiek uzskatīts par pārāk svarīgu. Citi pasākumi vai nu nepastāv, vai arī, kā piemēram, Eiropas izmeklēšanas rīkojums tie netiek gan izmantoti. Tālāk ir e, jāparāda standartizēta konsultācijas procedūra, kur īstenot attiecīgās iestādes izsniegšanas valstī un izpildes valstī var apmainīties ar informāciju par tiesas nolēmu izpildi. Piemēram, attiecībā uz Eiropas apcietināšanas orderi nolūkā noteikti tiesas procesa gatavību. Tad es vēl uzsveru atkal kaut ko saistībā ar Eiropas apzināšanas ordēri. Tam ir ļoti liela precedenta vērtība. Mēs uzskatām, ka ir jāparēdz standartizēta procedūra, ka, ar kuru Eiropas apstiprināšanas orderis ir e, jāvalidē izdošana, izpil, e, izsniegšanas valsti. Par to sīkāk nestāstīšu, bet es domāju, man kolēģi zina, par ko šeit ir runa. Tad mēs vēlamies saskaņots tiesiskās aizsardzības līdzekļus, nolūkā garantēt tiesības uz efektīvu tiesisko aizsardzību kādam, kurš iespējams nepamatoti uh, tiek vajāts. Tātad mēs gaidām šai ziņā normatīvos priekšlikumus no komisijas. Tālāk mēs vēlamies, lai regulāri tiktu pārskatīti neizpildīti Eiropas apcietināšanas orderi ar mērķi izvērtēt, vai tos nevajadzētu atsaukt. Vienlaiks ar atbilstošajiem SIS un Interpola brīdinājumiem. Ja Eiropas apcietināšanas orderis ir atteikts obligātā kārtā, tad ir arī jāatsauc SIS un Interpola brīdinājumi mēs aicinām dalībvalsts īstenot visus Savienības krimināltiesību pasākumus, tādējādi nodrošināt tiesu iestādēm alternatīvas un neitrālākas sastarpējas atzīšanas instru instruments. Tas te ir runa par Eiropas uzraudzības rīkojumu, par mm, probācijas rīkojumu pamatietvaru, e, finansiālas sankcijas. Visi šie instrumenti pārāk maz tiek izmantoti, bet šie instrumenti varētu nodrošināt, ka Eiropas apcietināšanas orderim eh, visā procesā piekrīt šī viena, viena loma, nevis visas. Vēlāk mēs aicinām uh, eh, ECTK un tiesiedim eh, judikura izklāstītiem standartiem dalību valstīm atlīdzināt par kaitējumu, kas radies tieši kļūdas dēļ. Tad mēs arī aicinām dalībās un komisēju sadarboties ar mērķi, stiprināt tiesnešu prokuroru, tie parasti ir atstāta ārpus borta, un aizstāvības advokātu krimināla lietās kontaktu tīklu, lai tādajāti eh, veicinātu uh, efektīvu un kompetentu Eiropas apcietināšanas orderu tiesvedību. Citādi uh, tiek izšķērdāti līdzekļi Eiropas apcietināšanas ordera nepareizi uh, Mm, pārvaldīt procedūru gadījumā. Tad mēs arī aicinām nodrošināt atbilstošu apmācības praktizējušiem juristiem, tostarp aizstāvības advokātiem, kur piedalās šādās tiesvedībās, jo līdz šim tas nav gan augstā līmenī. Tad mēs aicinām komisiju nodrošināt atbilstošu finansējumu, piemērot Eiropas tiesiskās apmācības tīklam, potenciālajiem Eiropas apcietināšanas orderu tiesiskiem tīklam. Uh, Eh, un par to arī ir jau bijusi runa, ka šāda problēma pastāv. Tātad mēs gribam arī izveidot aizstāvības advokātu tīklu. Es uzskatu, ka jāsāk mazāk institucionalizēti, taču vismaz jānodrošina, ka mēs piedāvājam attiecīgu apmācību aizstāvības advokātiem. Un noslēgumā mēs aicinām komisiju izvērtēt savienības līmenī pieejamos juridiskos un finanšu līdzekļus apcietināšanas apstākļu uzlabošanai valsts, dalībvalstīs. Kā arī citos gadījumos šeit eh, es eh, nevarēju te izvērsties, tāpēc, ka ir eh, rakstzīmju skaita ierobežojums. Aicinu jūs tagad pievērsties pielikumam saskaņā ar eh, normatīvo eh, iniciatīvas ziņojumu procedūru mēs te piedāvājam savus variants normatīvajiem priekšlikumiem. Esmu gatava uzklausīt ēnu referentu komentārus, kas ir bijuši ļoti uh, labi sadarbības partneri. 6. decembrī nākošu piekdienu ir grozījuma iesniegšanas uh, termiņš, un tad balsošana būs janvārī. Paldies, Lutfords Kurdze. Tagad uh, sāksim diskusijas ar priekšsēdētāju Kinga Gala. Lūkšu jūs izteikties pēc iespējas īsāk, paturot prātā to, ka mums ir balsojums paredzēts 11. ēnu referenti, pēc tam visi citi deputāti, kas vēlas izteikties par šo jautājumu, un tad es došu vārdu komisijas un prezidentūras pārstāvjiem, tā kā es pati esmu ēnu referente Tad no savas puses gribu īsi uzteikt mans kolēģis Lūtfordas kundzes darbu. Es domāju, tas ir ļoti labs ziņojuma projekts. Tur ir uzskaitīti visproblemātiskākie jautājumi, kurus mēs uh, esam apsprieduši agrāk un kas arī tagad ir aktuāli, spriedot par Eiropas apcietināšanas orderi. Valda vienprātīgi par to, ka tas ir e, ļoti svarīgs instruments, viens no svarīgākajiem sastarpējas atzīšanas ietveros. Tātad svarīgi, lai tas darbotos efektīvi. Mēs redzam, ka ir trūkumi īstenošanā, trūkumi kopīgā izpratnē par šo instrumentu. Es piekrītu referentes izveidotajam sarakstam. Esmu priecīga, ka tur parādās samērīguma pārbaude. Es arī piedāvātu dubultu eh, atbilstības pārbaudi, samērīguma pārbaudi tā, abām valstīm. Un šai ziņojumā ir eh, pieminēta ar Eiropas apcietināšanas orderu atcelšanu, pamatojoties uz obligātajiem uh, pieprasījumiem, tad arī ir paredzēta apmācība. aizstāvības advokāta tīklam. Taču man jāsaka, mums jābūt ļoti uzmanīgam, lai te neatvērtu Pandoras lādi. Ungāru valodā ir teiciens, neizmetiet bērnu līdz ar baļas ūdeni, Tātad mums ir jāuzlabo pašreizējā situācija, taču e, nedrīkstam kaitēt jau esošam instrumentam. Es ļoti labi saprotu referentes nodomu, nodomus e, koncentrēt uz to, ko var uzlabot. Es arī uzsveru to, ka dalībvalstis un e, tie, tiesu iestādes dalību valstīs ir atbildīgas par Eiropas apcietināšanas orderu īstenošanu. Tātad to es varu teikt no savas puses kā Eiropas tautas partijas uh, eh, referentu un tad vārds uh, Zitas kundzei. Jā, vielen dank. Um, Jā, liels paldies. Uh, Es gribēju pateikties eh, kolēģei Latvordas kundzei par viņas sagatavoto ziņojumu. Tas ir ļoti izsmeļošs. Un, manuprāt, eh, referentu tikšanās laikā bija liela vienprātība par to, kur rodas, vienpr... Eh, kur rodas problēmas Eiropas āresta ordera izmantošanā. Es gribētu, negribētu atkārtot visas problēmas. Uh, jo tās šajā dokumentā ir ļoti visaptveroši izklāstītas, tomēr man ir viena uh, pavisam principiāla problēma. Eiropas aresta orders pastāv kopš 2002. gada un gandrīz no paša sākuma šajā parlamentā mēs arvien no jauna esam runājuši par problēmām īstenošanā. Situācijā tomēr būtībā nekas nav mainījies. Mēs joprojām diskutējam par uh, to, ka tas tiek nepareiz piemērots, ka procedūras ir pārāk garas, ka apcietinājumi vai aizturē, aiz, aizturēšanas laiki ir pārāk gari. Un Mana problēma ir tāda, ja mēs izsakam tikai rekomendācijas, kas tad te mainīsies, kāpēc mēs desmit gadus runājam par problēmām īstenošanā, vai dalībvalstīm trūks labās gribas šo orderu pienācīgi īstenot, vai tās nav spējīgas to izdarīt, ko tad palīdz jauni noteikumi, jaunas izpildes procedūras, un eh, kāds eh, gal galā komisijai ir stimuls gādāt par pienācīgu īstenošanu Mēs runājām par to arī citās jomās, piemēram, jūrija komitejā vakar par Eiropas prokuroru. Un tur radās jautājums, vai tas nav saistīts ar to, ka Eiropas Savienības dalība valstīs un arī citās institūcijās trūkst vēlmes labāk koordinēt šos pasākumus, lai nonāktu pie labākiem rezultātiem. Uh, un ne visas dalību valstis izrāda vienādu iniciatīvu attiecīgo personu tiesību ievērošanā, tāpēc uh, es atzīstu, ka problēmas ir pareizi atzītas, bet ko tas dod, ja mums nav piemērot procedūru, lai šeit panāktu labus risinājumus, un kas attiec uz Pandoras lādi. Man rodas jautājums, kas tad šābu gadījumā rodas, to es gribēju uzdot visiem uh, iesaistītajiem, ja šī lāde tiek atvērta vēlreiz. Visi uzskata, jā, ka šis ir labs instruments, tomēr tad visiem arī vajadzētu izrādīt interesi, lai šis instruments eh, nākotnē labāk darbotos, un tāpēc es uzskatu, ka šī diskusija ir nedaudz savāda. Šodien es nevaru piedāvāt uh, gatavas idejas par to, kā mēs to varam atrisināt, bet uh, kopā ar citiem ēnu referentiem es domāju, ka mums vajadzētu rūpīgāk parunāt par pirmo punktu referentes ziņojumā. Paldies, Zipels kundze, Argentīna kundze. Ik spreek het Nederlands vandaag. Paldies, priekšsēdētāji. Izteikšos nīderlandiešu valodā. Esmu patiešām priecīgi par Eiropas parlamenta paveikto. Un Paldies Baronisai Latvordai par ziņojumu. Parlamentam bija nepieciešams ilgs laiks, lai pievērstos šim jautājumam un beig beigās arī pateiktu, ka tiešām ir tik lielas problēmas ar aresta ordera īstenošanu, un tas beidz, beidz, beidz beidzot būtu jārisina. Pirms dažiem gadiem es ceļoju kopā ar kādu personu, kam vajadzēja ierasties um, tiesā Polijā. Beig beigās viņš tika atzīts par nevainīgu, bet ja nebūtu gan Polijas, gan Nīderlandes um, advokāti ļoti strādājuši, tad uh, šis cilvēks būtu ilgu laiku pavadījis cietumā, lai arī zin, bija zināms, ka viņš nav vainīgs nodarījumā. Tas nozīmē, ka samērīguma pārbauda ir tiešām būtisks elements. Ir jāpārliecinās, ka cilvēki netiek atrauti no ģimenes, no mājas, uh, un ka viņiem netiek piespiests ilgu laiku pavadīt apcietinājumā, pirms ir pieņems konkrēts spriedums, un, ja, jo īpaši, ja tas ir nepamatot. Turklāt arī aizturēšanas vietu apstākļi. Šajā jomā mums ir jāpārliecinās, ka tiek ievērots visas cilvēktiesības, un, diemžēl, ne visās Eiropas Savienības aizturēšanas vietās situācija ir tik laba. Manuprāt, vajadzētu padomāt arī par krimināltiesību definīcijām, um, aiz, aizdomās, persam, aizdomās turamo personu izdošana no Nīderlandes uz Zviedriju par um, ar vieglajām narkotikām saistītām lietām. Uh, nu, bieži vien atļauja netiek saņemta un var jau būt um, arī tāda situācija, ka vienā valstī nodarījums, kas nav sodāms, ir krimināltiesisks sodāms nodarījums citā valstī. Un, ko tad mēs darīsim ar šādiem gadījumiem? Un jādomā arī par juridisko palīdzību Eiropas Savienībā. Arī šo priekšlikumu gaidām jau ilgi, jo cilvēkiem ir jābūt iespējai piekļūt un izmantot advokātu pakalpojumus. Tad, ja mēs atbalstām barones Latfortas. Uh, priekšlikumu, aicinot komisiju strādāt pie konkrētiem likumdošanas priekšlikumiem, tomēr, mūsuprāt, ir īpaši uzmanība jāpie, jāpievērš uh, samērīguma principam, un īpaši uzmanību gribētu pievērst arī tam, kā tiek īstenotas sankcijas Eiropā, jo šobrīd nav nodrošināts apelācijas tiesības, un mēs vēlētos izvairīties no tā, ka cilvēki nevajadzīgi tiek aizturēti pirms, tātad gaidot spriedumu. Uh, Ja vēlamies, lai Eiropas um, apcietinājuma orderis labi rīkotos, labi darbotos, tad uh, ir jānodrošina šie elementi, jo bieži vien ārzemnieki tiek uh, uzskatīti kā tādi attiecīgā valstī, kas grib izvairīties no taisnas tie, tiesas, un tādēļ notiek šī aizturēšana. Paldies, Kirka kungs, lūdzu. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā gribētu apsveikt baronesi Lutfortu par paveikto darbu. Protams, šis ir ļoti svarīgs pasākums, un Eiropas apcietinājuma orderis neapšaubām līdz pat šim brīdim, neskatoties uz trūkumiem, ir bijis neatsvarams tiesību, sargājušo, tiesību sargāšanas instruments. Tas ir mums ļāva zināmos gadījumos izvairīties no ļoti garām izdošanas procedūrām, jo īpaši runājot par pārobežu noziedzību un terorismu. Tas, cik šis instruments var tas, cik ātri to var izmantot, ir ļoti liels iegūms, jo īpaši sakojot tam, ka Schengenā esam atteikšies no robežām, tādēļ šis pārrobežu elements noziedzībā ir ātri jārisina. Tas nozīmē, ka uh, izdošanas procedūra nu, ir um, samazināta no 18 mēnešiem līdz dažām nedēļām zināmos gadījumos, un, manuprāt, šeit tas svarīgākais ir atzīt, ka instruments ir veiksmīgs. Pirms brītiņa dzirdējām to, ka varēt, varējām jau ātrāk sākt darbu, varētu kaut ko mainīt, šis instruments nu jau ir ilgi spēkā. Jā, protams, tā ir tomēr. Uh, Visa šī mūsu šī brīža darba mērķis ir pārskatīt rūpīgā veidā visus elementus, un, manuprāt, referenti to ir veiksmīgi izdarījis. Mums jādomā par tām jomām, kurās varam instrumentu uzlabot. Tas lietas, ko es gribētu redzēt uzlabotas, pirmkārt šeit um, jārunā par samērīgumu proporcionalitāti. Manuprāt, te tiešām ir nepieciešama reforma, ir nepieciešama šāda proporcionalitātes klauzula, pārskatot attiecīgo tiesību instrumentu, lai izvairītos no pagātnē pieļautām kļūdām. Dažu uzskaitīto noziegumu definīciju, piemēram, ordera ietvaros, pieļauj dažādas interpretācijas dažādās valstīs. Labs piemērs ir krāpšana jo šī ir viena joma, kur, nu, krāpšanu var uh, ļoti tā plaši neskaidri definēt, un tad to var pārprast, jo šobrīd tiesa nevar noraidīt uh, iesūtītos pieprasījumus, bet um, tad attiecīgi samērīgums ir jāvērtē izpildies tādēļ. Dažas valstis ir um, panākušas sarunās labāku nostāju nekā pārējās, un man nešķiet, ka šāda pieeja darbotos. Uh, trūkst arī garantiju un ierobežojumu izmantojumam, trūkst arī šādas pārsūdzības iespējas šobrīd instrumentā, kas arī ir būtiskas, un garantijas, kas bija noteiktas attiecībā uz izdošanu, kad uh, ir šī tiesneša veiktā pārbauda, šobrīd vairs neparādās tiesību aktā. Tādēļ priekšsēdētāji man šķiet, ka šeit ir vairākas jomas, kur neapšaubām ir nepieciešams reformas. Tādēļ es gribētu jautāt. Es domāju, ka mēs visi plus mīnus varam atzīt šos uh, um, ieguvumus un trūkumus, arī referenti par to runāja. Es gribētu pārliecināties, ka mēs beigu beigās īstenosim šīs reformas, kuras lūdzam. Jūs jau zināt, kādi ir piemēri attiecībā uz ar apcietināšanas orderu iz, izmantošanu um, tādiem nesmagiem nodarījumiem, un arī tas ir um, samērīguma jautājums. Manuprāt, ir jāpārliecinās, lai Eiropas ar apcietināšanas orderis uh, netiktu izmantots un piemērots gadījumos, ja ir bažas par cilvēktiesībām. Un arī referente jau to minēja, un man kā juristam arī šis jautājums ir ļoti svarīgs, ir jāpatur prātā piekļuve advokātam. Manuprāt, ir jāpārliecinās, lai būtu juridiskā pārstāvība izdošanas, tātad gan izdevēja valstī, gan arī izpildus valstī. Abi šie elementi ir tiešām svarīgi. Tādēļ, noslēgumā, priekšsēdētājs kundze, pirms jūs man noņemat vārdu, gribētu tikai teikt, ka es atbalstu referentes darbu kopumā un atbalstu arī Eiropas apcietinājumu orderi, ja vien tas pēc būtības tiks grozīts, jo ir vairākas svarīgas reformas, kas jāveic. Un, manuprāt, gan komiteja, gan arī parlamentam kopumā vajadzētu darīt visu, kas mūsu spēkos, lai pārliecinātos, ka mēs ne tikai turpinām atbalstīt apcietinājumu orderi, bet arī nodrošinām šīs izmaiņas, lai tas veiksmīgi darbotos nākotnē. Paldies! Paldies, Kirkopungs, Dajonkungs, lūdzu. Paldies, priekšsādētāji. Sākumā gribētu teikt lielu paldies referentei. Paldies ne tikai par ziņojumu, bet arī par ļoti veiksmīgo sadarbību, kas mums līdz šim ir bijusi. Esam noturējuši vairākas ļoti vērtīgas sanāksmes ar ānu referentiem. Un mūsu darba rezultāts, manuprāt, ir atspoguļots arī ziņojumā. Arī man ir vairāk komentāri. Pirmkārt, pirmajā punktā ir teikts, ka mums nevajadzētu skatīt problēmas, kas ir saistīts ar pamatlēmuma nepareizu piemērošanu. Šāda teksta redakcija rada iespaidu, ka mēs nevēlamies grozīt pašu apcietinājumu orderi. Ap... Bet, protams, mēs vēlamies mainīt pamatlēmumu. Tādēļ varbūt nevajadzētu šeit radīt tādus uh, pār, iespējams pārpratumus. Uh, Var jau būt arī, ka mums būs konkrēti priekšlikumi, ko mēs piedāvāsim padomē, un padome tad savukārt norādīs, ka tas ir jādara vairākos um, likumdošanas instrumentos, un to mēs reizē nevaram izdarīt, tādēļ varbūt ir jādomā par īstermiņa pasākumiem, grozot apcietināšanas orderu, un tad par ilgtermiņa pasākumiem kopumā tālāk plašāk var strādāt. Tālāk pāriet pie pielikuma. Šeit ir pirmais punkts, kas ir um, tātad kur ir um, samērīguma klauzula, kas ir saistīta ar izmeklēšanas rīkojumu. Un šeit ir klāstīts, cik ļoti svarīgi ir ievērot pamatiesības. Manuprāt, šim elementam ir jābūt būtiskam, un arī atteikums balstoties uz pamatiesībām tam vajadzētu būt iekļautam preambulā. Tālāk proporcionālitātes pārbauda, tā ir jāveic izdevēja valstī, bet ko, ko mēs darām gadījumā, ja izdevēja valsts to nav veikusi un izdevēja valsts nāk ar pieprasījumu, kas ir nepamatots, kas tad ir uh, nākamie pasākumi, ko mēs darīsim, tas tekstā nav atrunāts. Tālāk standartizētā procedūra, šitie it kā viss izklausās, ka viss ir labi, tomēr, manuprāt, ir ļoti būtiski nodrošināt labu sadarbības tīklu Ja cilvēki savā starpā viens otru pazīst, veiksmīgi sadarbojas, tad process uh, krietni labāk iet uz priekšu nekā vienkārši birokrātijas ietveros to visu darot. Paldies! Paldies, Bronskungs saka. Es gribētu atteikties no apcietināšanas ordera kā tāda, bet nu, tagad par to nerunāšu. Labāk tad izvēlēšos pragmatisku pieeju un domāšu par reformām. Pirms ordera ieviešanas um, uh, Velsā mēģinājām pār, pārliecināt tiesas, ka būs nepieciešami šie pietiekamie pierādījumi pirms notiek izdošana. Šobrīd redzam, ka tas notiek balstoties uz dažādiem um, gan cilvēktiesību pamatiem un administratīviem un procesuāliem pama, pamatojumiem. Tādēļ, manuprāt, vajadzētu šeit kaut kādu pierādījumu slogu tomēr noteikti, nu, varbūt netik lielu, kā tas iepriekš bija. Latvārds kundze jau runāja par uh, apcietinājuma uh, orderi, kas tiek izmantots, lai nāktu par labu lieciniekiem, nevis apsūdzētajiem. Tas nozīmē, ka izdevēja valstī ir uh, nepatiesas paziņojums bijis iesniegts, un visticamāk jau tas bija apzināts lēmums, tādēļ es gribētu zināt, kas notiek ar šiem cilvēkiem. Tālāk referente runāja par aizturēšanu pirms tiesas uh, uh, sprieduma ka, un kad orders tiek izmantot šādā veidā kā pirmais risinājums, nevis pēdējais, un vai izpildu valstī nevajadzētu atteikt aizturēšanu, ja tas uh, nepamatoti traucē šeit šī cilvēka dzīvei. Manuprāt, nevajadzētu būt situācija, kad persona tiek izdota no valsts tā, un ka tas ir vienkāršāk nekā atgriezt personu attiecīgajā valstī. Iepriekš mēs uzklausījām arī Melo kungu, un viņš norādīja, ka ir panākta vienošanās par Eiropas izmeklēšanas rīkojumu. Nu, parasti es šādus instrumentus neatbalstu, tomēr, ja vien pastāv Eiropas atsietinājuma orderis, tad es labāk dodu priekšroku tam, ka orderim pa priekšu tomēr iet Eiropas izmeklēšanas rīkojums. Labāk tā nekā pretēji, jo tādējādi mēs varbūt varam uh, tikt, gal, tikt vaļā no šiem netik smagajiem gadījumiem. Izlasīja aptuveni 54,5 tūkstoši kopumā apcietinājuma orderi ir izdoti, bet tikai 11,5 tūkstoši ir īstenoti. Tādēļ gribētu ļoti labprāt redzēt šo statistiku, varbūt kaut kur parindē. Paldies, Bronsa kungs, Mecola kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Tāpat kā kolēģi, arī es gribētu pateikties referentei. Liels paldies par jūsu teksta projektu. Man tas šķiet ļoti svarīgs, jo īpaši tādēļ, ka par to runājam tagad, Un tiks piedāvāts arī jauns pasākumu klāsts no komisijas attiecībā uz komisijas plānotiem pasākumiem. Mūsuprāt, Eiropas apcietinājuma orders ir ļoti labs uh, piemērs tam, kā sadarbība krimināltiesību jomā pārrobežu kontekstā ir bijis reāls veiksmes stāsts, un tas ir mm, panācis to, ka mm, šobrīd ir novērojama gandrīz vai revolūcija šajā sistēmā. Uh, Turklāt gribētu pievienoties arī kolēģiem, kas norādīja, ka jā, ir zināmas problēmas ar orderu īstenošanu, un pirms uh, darbojos Eiropas parlamentā, es strādāju Maltas valdībā tieslietu iekšlietu jomā, pārstāvēju Maltu tieslietu iekšlietu padomē, un, manuprāt, lielā daļa jautājumu, pie kuriem mēs to laik strādājām, bija īstenošana, proporcionalitāte un tas, ka ir tiešām zināmas problēmas, kas saistīts ar definīcijām, tātad definējot uh, nelielus, no, ne, ne smagus nodarījumus un smagus nodarījumus. Tādēļ es ceru, ka strādājot pie reformām, mēs pieskarsimies arī samērīguma proporcionalitātes klauzulai, kā jau to minēja kolēģi. Nu, un arī apelācija jautājums uh, ir uh, jautājums, kuram vajadzētu pievērst īpašu uzmanību. Paturot prātā arī mm, taisnīgumu attiecībā uz cietušajiem, jo bieži vien cietušie valstīs norāda, ka šādi instrumenti nepietiek. Uh, lai panāktu, ka tiek uh, spriest un piemērota tāda taisni tiesa. Nobeigumā gribētu vērsties pie referentes un jautāt, varbūt būtu iespējams uh, nākotnē noturēt detalizētākas de detaļas un papildus informāciju. Es nezinu, vai vajadzētu pilnībā pārskatīt šo priekšlikumu, un galu galā ir jāpaturprātā arī apvienotās karalists īpašā uh, Uh, situācija un uh, Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Tādēļ ceru, ka būs tālākas diskusijas. Paldies, Metsolas kundze. Olivier Tal no komisijas lūdzu vārds. Uh, good morning, uh, ladies and gentlemen. Uh, on... Labrīt. Paldies. Sākumā no komisijas puses gribētu pateikties baronesei Lutfortai par teksta projektu, par uh, šo iniciatīvas ziņojumu par Eiropas aresta or, apcietinājumu orderi. Kā komisija to minēja mūsu izvērtējuma ziņojumā par orderi, mēs sapratām, ka šie priekšlikumi vēl aizvien ir spēkā, tajā skaitā arī proporcionalitātes pārbauda izdevēja valstī. Arī statistika, apmācības un arī tas, ka vajadzētu uzlabot uh, aizdomās turamo tiesību ievērošanu. Komisija vēlētos, lai Eiropas apcietinājuma orders veiksmīgi darbotos, un no krimināltiesībās šobrīd tas ir viens no labāk darbojušamies instrumentiem. Komisija kopš 2010. gada ir nākusi klajā ar priekšlikumiem procesuālā tiesību kontekstā, lai stiprinātu arī apcietinājumu orderi, un šie priekšlikumi tika apstiprināti gan padomē, gan arī parlamentā. Tas ir saistīts ar direktīvu par piekļuvi advokātam, kur ir noteikts, ka ir piekļuve uh, jurista pakalpojumiem gan iz, izdošanas, gan arī izpildes valstī, un tie ir divi būtiski elementi arī orderu kontekstā. Tagad komisija strādā pie jauna priekšlikumu, konteksta, uh, priekšlikumu kopuma par procesuālajām tiesībām, tajā skaitā arī um, tiesvedība, kas ir saistīta ar apcietinājumu orderu īstenošanu. Uh, Un esošie papildus savstarpējās atzīšanas instrumenti, kā piemēram pamatlēmums par Eiropas uzraudzības rīkojumu, ko minēja arī Lutfordas kundze. Un arī tas viss nāktu par labu, protams, ja vien to dalībvalstis pienācīgi īsteno, tas nāktu par labu tam, ka samazinās pirms tiesas aizturēšana apcietinājuma ordera gadījumos. Pēdējo gadu laikā sistēma ir krietni uzlabojusies, jo īpaši attiecībā uz proporcionalitātes elementu redzam, ka situācija ir labāka un aizvien mazāk ir šādu triviālu pieprasījumu. No 2000. 14. gada 1. decembra spēkā būs pilna Eiropas kopienu tiesu judikatūra, un komisija noteikti turpinās ļoti rūpīgi sekot arī darbam pie šī ziņojuma Lībe komitejā un noteikti ņemsim vērā arī secinājumu un darīsim to pienācīgi. Paldies! Paldies! Es nezinu, vai arī prezidentūra kaut ko vēlas teikt. Katrā ziņā es nelūdzu, ka kāds būtu lūdzis vārdu. Tagad došu vārdu vēlreiz Lūtvārdas kundzei. Paldies, priekšstādātāji! Man ir Ļoti liels prieks dzirdēt, cik lielu atbalstu man pauda ēnu reportieri. Nu, šķiet, ka mēs esam lieliska komanda šajās dienās. Jo pie krimināla tiesību pasākumiem strādā ļoti daudz, ļoti bieži vien jau tie paši cilvēki. Referenti, kas strādā pie direktīvas par piekļuvi juridiskai palīdzībai. Manuprāt, parlaments ir sniedzis būtisku ieguldījumu, mēģinot risināt dažu no šīm problēmām. Protams, ka dalību valstīm ir jānodrošina piekļuvi juristam āresta orderu izdodošajā valstī, bet eh, jāatgādina, ka mēs panācām šīs tiesības tāpat kā aizturēšanas rīkojuma uh, mēs uh, panācām to, ka pamatiesība ievērošanas aspekti var būt atteikuma iemesls. Un, ja mums būtu bijusi koplēma procedūra 2002. gadā, varbūt mēs būtu panākuši labāku apcietināšanas orderu sistēmu un domājuši arī par procesuālajām tiesībām, jo pastāv diezgan lieli robi starp arestu orderi un starp uh, procesuālajām tiesībām, tiesībām uz aizstāvību un tulkojumu, piekļuvu juristam. Un, um, un tāpēc taisnība, ka mēs uh, pievērsām uzmanību šai problēmai jau pirms uh, desmit gadiem. Un es tiešām augsti vērtēju visu to cilvēku atbalstu, kuri izteicās. Mēs nemēģinam likvidēt Eiropas ārestu orderu sistēmu, mēs vienkārši mēģinam uzlabot tā darbību. Un es gribēju atgādina, atbildu, atbildēt De Jonga kungam. Es gribēju paskaidrot, ka pirmajā punktā es saku, ka šajā problēmā nevajadzētu runāt uh, par problēmām, kas tieši izriet no pamatlēmumu nepareizas īstenošanas. Uh, nu, tas ne, tur neiet runa par termiņu neievērošanu, jo ir skaidrs, ka dalību valstīm tur kaut kas ir jādara, runājot par precīziem formulējumiem aristorderī. Un tur nav nepieciešama grozījuma likumdošanā. Es te runāju par cita veida izmaiņām. Šajā ziņojuma projektā nav precizēts, vai likumdošanas uh, risinājumi, kurus mēs aicinam panākt, ir jāpanāk uh, pārstrādājot uh, pamatlēmumu tekstu vai ar citiem instrumentiem, piemēram, paredzot citas procesuālās tiesības vai horizontāls pasākums, kas varētu attiekties uz visiem savstarpējās atzīšanas instrumentiem. Uh, Daļai tas ir tāpēc, ka ziņojumā nebija pārāk daudz vietas, lai aprakstītu, ko mēs piedāvājam katrā konkrētajā gadījumā, bet ir saprotams, ka pavaras šī Pandoras lādes problēma. Ja lāde tiek atvērta, tas nenozīmē, ka jūs obligāti panāksiet labāku risinājumu vai varbūt pat drīzāk atgriezīsieties pie vecā stila izdošanas sistēmas. Un es uh, negribētu saukt uh, da, tās dalību valstis vārdā, bet es domāju, ka tam pavērtos iespēja eh, izvēlēties vai piemērot Eiropas apcietināšanas orderu sistēmu. Es domāju, ka šis ir. Es nedaudz uh, atstāju neskaidru šo veidu, kā panākt uzlabojumus. Es nezinu, varbūt kolēģi grib šo neskaidrību likvidēt, bet es to darīju ar nolūku un um, lai uzsvērtu, kuras problēmas ir jārisina, nevis lai runātu par formātu, kādā to darīt vēl pāris lietas. Paldies komisijai par komentāriem. Juridiskās palīdzības priekšlikumu es vēl neesmu redzējusi detaļās, bet es saprotu, ka direktīvā ir runa par to, ka juridiskā palīdzība tiks sniegta krimināla procesa sākumā. Es nezinu, kas tur tieši ir teikts par Eiropas ārestu orderu un bez šaubām domāju, ka tas uh, raisīs būtiskas mm, iebildes. Mans personīgais uh, viedoklis ir uh, tāds, ka komisijai ir jārisina problēmas, kas saistās ar uh, ap, turēšanas apcietinājumā problēma, aizturēšanas termiņa problēma. Mēs vēlamies, lai cilvēki netiktu sliktos apstākļos turē, turēti apcietinājumā pārāk ilgu laiku. Un vēl es gribēju pieminēt uh, tos ekspertus, kas uh, strādā, piemēram, komisijas uh, dienestos nav bijusi iespēja viņiem tikties, bet uh, man ir bijusi iespēja viņiem tiksē, tikties, piemēram, Veinberg kungu un Dubai kungu, un mēs sagaidām arī viņu galīgā ziņojuma versiju par iespējamo pievienoto vērtību, bet uh, mēs esam guvuši labu pienesumu no šādas uh, provizoriskas apspriešanas Kērhopa kungs teica, ka mums ir jānodrošina, lai tiktu realizētas tās reformas, kuras mēs prasām, un patiešām uh, visi ēnu referenti ir pārliecināti, ka šādas problēmas ir nepieciešamas. Un, ja mēs uh, tiksim ievēloti atkārto, ievēlēti atkārtot, mēs varēsim sekot līdz tam, lai parlaments risina šīs problēmas. Uh, bet uh, mēs īsti nezinām, kādā formātā mēs varam aicināt, lai promisija to darītu. Es zinu, ka dalībvalsts to var darīt, bet ja komisija to nedarīs, tad varbūt mums tas ir jāapspriež ar dalībvalstīm. Es saprotu, ka ir apņēmība nodrošināt to, ka Eiropas āresta orders darbojas pienācīgi, ievērojot eh, cilvēktiesības, jo pretējā gadījumā uh, tā reputācija cietīs, un mums būs par to jātaisnojas. Tāpēc reformas ir nepieciešamas, un komisijai šajā jautājumā būtu jāieklausas parlamentā. Liels paldies, Lutvārdas kundze! Kā jau jūs teicāt, termiņš grozījuma iesniegšanai ir diezgan īss. Gribētu pievērst, tas, pievērst jūsu uzmanību tam, ka tas ir 6. decembris un pašlaik mēs pieliekam punktu šim darba kārtības punktam un pievērsīsimies balsošanai pēc divām minūtēm. Visi, kas vēlas atstāt šo telpu, dariet to tagad. ask all those who don't want to vote to leave the room. Es aicinu tos, kuri nevēlas piedalīties balsošanā, atstāt šo telpu un gribētu turpināt darbu ar balsojumiem. Mums ir paredzēti divi balsošanas, divi punkti balsošanā. Uh, Pirmkārt, um, Antejas Makintāras ziņojums pār programmu Pēreklis 2020. Exchange Assistance and Training Program. Apmaiņas atbalsta un mācību programma Eiro aizsardzībai pret viltošanu. Sārunu vedējiem, kurus vadīja referente, izdevās panākt vienošanos ar padomi un referenti piedāvā balsot par uh, šo, par grozījumiem blokā. Es domāju, es nedomāju, ka man vajadzētu kaut ko daudz šeit teikt. Gribēju pateikties visiem ēnu referentiem, kas strādāja šo ziņojumu, un ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs a, uh, par to nobalsotu, jo programma ir paredzēta sākt janvārī. Mēs esam pielikuši lielas pūles, lai panāktu vienošanos gan ēnu referenti, gan padome, gan komisija. Visi piekrīt, šai programmai, tāpēc es nedomāju, ka man vajadzētu vilkt uh, garumā ar komentāriem. Labi, tad es aicinātu balsot par kompromisu tekstu. Balsojums notiks blokā. Kurš ir par? Pret? Atturas? Skaidrs, ka pieņemts. Un tagad nobals, tagad galīgais balsojums par grozīto tekstu sākam balsot elektroniski. Now closed. So. Beidzam balsot. Visi balsotāji ir balsojuši pār. Es apsveicu Makintāras kundzi. Man ģimene. Priekšsādātāji, es tikai gribēju pateikt vienu lietu. Pēc visa tā es tiešām jums esmu ļoti pateicīgi par balsošanu un paraudzīsimies, vai tiešām šo jautājumu nebūtu iespējams iekļaut decembra plenāru sesiju. Mēs tiešām gribētu uz to aicināt, lai programmas sākums nebūtu jāatliek. Man teica, ka juristiem, lingvistiem vēl ir jāpārbauda šis uh, priekšlikums, bet uh, mēs mēģināsim to panākt. Paldies, Makintājas kundze. Es no rīta pieminēju, ka divi punkti darba kārtībā, otrs um, Makintājas ziņojums un dalībvalsts stratēģija attiecībā uz droniem īstenošanu tiek atlikti, tāpēc mēs pārējām pie padomjas lēmumu 2007 līdzīgi ir 124 par Eirotonu atcelšanu. Koordinatori par šo gadījumu 17. novembrī lēma balsot vienkāršotajā procedūrā, tāpēc pārējiem pie vienu, vienu, vienotā balsojuma par rekomendācijas projektu. Kurš ir par? Es, man saka priekšā, ka ir nepieciešams elektronisks balsojums, tāpēc sākam balsot. The... Beidzam balsot. 37 pār, 2 pret, neviens nav atturējies, un tad mums nav jābalso vairs, vairs par galīgo tekstu. Jā, labi, tātad šīs dienas balsojums ir pabeigts. Visiem paldies, kolēģi! Un tagad pāriesim pie 11. punkta darba kārtībā. Vai mūsu viesa jau ir klāta? Labi, tādā gadījumā varam turpināt kolēģi. Ja jūs vēlaties atstāt šo zāli, tad dariet to un ļaujiet mums turpināt. Which is the, the, the, the pressure on the So, uh, colleagues, the question of the missing persons in Cyprus has. Kolēģi, jautājums par pazudušajiem cilvēkiem Kiprā vienmēr ir bijusi Libe komitejas darba kārtībā. Mēs par to runājām 2007. 2008. gadā un parlaments 2011. gadā pieņēma mm, deklarāciju par to. Uh, mūsu delegācija ar Lopes Agilēra kungu apmeklēja Kipru un runāja par, ki, ar Kipras republikas pārstāvu palādes bēgļu anklāvā dzīvojuši pazuduši un nelabvēlīgi ietekmēt personu jautājumu pastāvīgās komiteju. Lībe koordinātori ir aicinājuši uzlūgt šīs komitejas priekšsādātāju Kukuma Kutras kundzi, lai pārunātu šo problēmu un lai viņa pastāstītu par uh, situāciju šajā jautājumā. Es dodu jums vārdu. Drei. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Pateicos arī komis, uh, Libe komitejai par iespēju, ko man sniedzāt um, informēt par situāciju un uh, jaunāko attīst, notikumu attīstības gaitu. Kā jūs zināt, Turcijas invāzija 1974. gadā Kiprā uh, izsauc daudz cilvēku nāvi, uh, daudz cilvēku kļuva par pārceltajiem personām, pārvietotām personām arī pazuda bez vēsts. Un, uh, 1508 Grieķu izcelsmes Kipras eh, personas un pār par 1300 eh, turku izcelsmes eh, kiprieši ir pārvietoti, tika izveidota īpaša komiteja pēc vienošanās starp Grieķu un Turku Kipras kopienu Šajā komitejā ir trīs personas, trīs pārstāvi no tātad eh, Kipras, eh, no Grieķu izcelsmes, no Turku izcelsmes, Kipriešu puses un vēl viena persona no sarkanā krusta puses, kuru ieceļ, eh, ko ieceļ ano. Ah, Teofilu kungs no Grieķu Kipriešu pārstāvis Kufulu no Turku, Kipriešu pārstāvi un tad vēl arī. Tad arī no ANO. Eh, šodien izmantojot eh, DNS metodas, 405 eh, cilvēki ir identificēti, 304 grieķu izcelsmes, 101 turku izcelsmes, zinātniskā laboratorija izmanto ģenētiķus darbus un ir arī identifikācijas koordinātori. Diemžēl uh, laika nav daudz, tāpēc Kipras republika nāca klājā ar publisku aicinājumu, ja kādam ir kāda informācija par pazudušajām personām, tad um, viņš tika aicināts šo informāciju darīt zinām. Tas uzsver nepieciešamību ievākt informāciju pēc iespējas ātrāk, jo laiks uh, negaida. Uh, 40 gadu pēc šī invāzijas notikuma liecinieki vairs nav klāt un iespējams arī tās apglabāš, apglabāšanas vietas vairs nav identificējams. Dažkārt mums nav iespējas ekshumēt mirstīgās atliekas no 2006. gada līdz šodienai No 500 ekshumācijām tikai 200 ekshumācijas mums ļāva atrast bezvēs pazudušās personas. Mēs uzskatām, ka gandrīz vēl 300 vietas, apglabāšanas vietas varētu būt, kur militāri, eh, kur mirstīgās atliekas varētu atrast, taču 30 no šiem, šīm vietām ir militārais reģions. Uh, Tāpēc mēs lūdzam Eiropas parlamentu izdarīt spiedienu uz Turciju, lai ļautu mums piekļūt šīm militārajām zonām ekshumācijas mērķos. Mēs arī lūdzam, lai Eiropas parlaments izdara spiedienu uz Turciju, lai Turcija sniegtu informāciju, nu, kas ir pieejama tajos tās militārajos arhīvos, līdz šim tā mums nav sniegta. To apliecina šīs informācijas esamību Tas, ka esam redzējuši video arī, kur redzams, ka karēvji nes um, cilvēku mirstīgās atliekas no konflikta zonām. Vēl ir bijuši ziņojumi par mirstīgo atlieku pārvietošanu. To īsteno militāra personas. 1996. gadā bija kampaņa ekshumēt šīs mirstīgās atliekas un izmestās jūra. Ja Turcija nāks klājā ar šo informāciju, tad mēs varēsim pabeigt savu darbu pavisam drīz. Šī komiteja, par kuru es runāju, neizmeklē nāves cēloņus, ne, nenāk lejā ne ar kādu secinājumu par to, kas ir izraisījis nāvi. Tāpēc mūsu pieeja ir tīri humāna un um, mūs uztrauc tās ekshumācijas, kuras nesniedz rezultāts. Pazudušo cilvēku radinieki pieprasa taisnību un arī nevalstiskās organizācijas atbalsta šos centienus gūt informāciju. Tā kā identifikācija rit uz priekšu, mums ir jāizskata nāves apliecību jautājums. Daudzos, nav, daudzās nāvas apliecībās līdz šim uh, nāves cēlonis tika minēts kā nezināms. Un es esmu paņēmusi līdzi nāvis apliecības, kas ir šokējošas. Nikos Inglēzos tika identificēts, viņam mirstīgās apliecības tika identificētas, minēts, ka viņa nāvis cēlons ir nezināms, un tālāk šai apliecībā ir lasāms, ka viņam bija galvā trīs ložu eh, vātis, eh, viena vāc eh, krūškurvī, kājās, tas pats attiec arī uz viņa tēvu. Tātad mūsu rīcībā ir nāvis uh, apliecība, kur ir skaidri minēts, kad, ka ir bijuši šādi ievainojumi, taču nāvis cēlons vēl ar vienu nezināms. Manā skatījumā tas ir pilnīgi nepieņemama. Tāpēc es uzskatu, ka mums ir morāls pienākums pazudušo cilvēku radinieku priekšā neatkarīgi no tā, vai viņi grieķu izcelsmes vai turku izcelsmes ņemt vērā identifikāciju, kas ir bijis veiksmīga DNS metodes ietvaros un ņemot vērā to, vai nāve notikusi 63. gadā vai 74. gadā konflikta zonā un attiecīgi arī sniegt informāciju par to. Un uh, tieši pateicoties šai programmai, identifikācija ir bijusi iespējama. Runājot par komitejas budžetu, 2,6 miljonu eiro no Eiropas komisijas puses. Eiropas komisija atbalsta mūsu komiteju. Tas ir budžets 2014. gadam. Bez tam uh, Kipras valdība meklē donors. Mums pat labam pietrūkst 500 tūkstošu eiro. Šāds mūsu deficīts. Ir problēmas, kas izriet no 2012. gada. Mūsu komiteja ir ļoti laba sadarbība ar starptautisko pazudušo personu komiteju. Tā mums atļauj ide, em, strādāt efektīvāk. No 2008. līdz 2013. gada Eiropas Savienība ir piešķīrusi 12,6 miljonu, 12,7 eh, miljonus eiro mūsu fondam, 3,18 eh, miljonus piešķīra Kipras eh, valdība, 637 tūkstošus piešķīra Turcija, un tad vēl citas valsts, kā apvienotā karalista un Vācija, ir snieguši savus ieguldījumus ar mazākām summām. Vēlamies pateikties šīm valstīm. Tomēr mēs uzskatām, ka pat laban ir svarīgi piešķirt papildu finanšu resursu identifikācijas programmai, jo mēs varam identificēt, intensificēt savu darbību. Mēs aicinām Eiropas parlamentu atbalstīt komitejas darbu. Mēs eh, lūdzam jūsu atbalstu, aicinām jūs mūs atbalstīt, lai Turcija uzņemtos savu atbildību un sniegtu savu ieguldījumu pazudušo personu identifikācijai. Šo personu radiniekiem ir tiesības eh, iegūt informāciju par tiem uh, apstākļiem, kuros viņu radnieks gājas bojā. Gribu pieminēt, ka pavisam nelielā valsts, Kipra, kuras iedzīvotājs skaits ir mazāks par vienu miljonu, nevar uzskatīt, ka laiks dziedēs viss tikai patiesība. To var izdarīt svarīgi, lai abas kopienas, eh, grieķu izcelsmes un turku izcelsmes kopienas, eh, nonāktu pie kompromisa, lai Kipra būtu vienota un tiktu atbrīvot no militārās klātbūtnes. Paldies par iespēju man jūs uzrunāt, paldies par uzmanību un esmu gatava atbildēt jūsu jautājumiem. Paldies. Paldies, turpin priekšsēdētāji. Paldies, Kukuma Kutras kundze. Šis temats ir ļoti svarīgs. Paldies, ka personīgi variet par to pastāstīt. Vai kāds vēlas izteikties? Jā, Trienda Filīdis kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, un es vēlos pateikties arī manai kolēģei. pazudušo personu pastāvīgās komitejas priekšsēdētājai par viņas uzstāšanos ir trīs, četras lietas, kuras gribēju no savas puses pieminēt. Es esmu piedalījies Eiropas parlamenta delegācijā uz Kipru pagājušajā gada decembrī un esam identificējuši vairākus problemātiskus uh, punktus. Pirmkārt, nepieciešamība piekļūt par militāri nodavētām zonām. Es domāju, ir pienācis īstais brīdis, lai Eiropas parlaments pieprasītu no Turcijas varas iestādēm, un jo īpaši Turcijas militārajām varas iestādēm, atļaut piekļuvi šīm zonām, lai pazudušo personu komiteju varētu apmeklēt šīs zonas un uh, īstenot izmeklēšanu, jo mums ir pamats uzskatīt, ka šajās zonās ir vēl atrodams cilvēku mirstīgās atliekas. Tālāk mēs pieprasam, lai būtu piekļuva militārajam arhīvam 40 gadus pēc Turcijas invāzijas Kiprā. Ir jau pagājuši tā, tad mm, ir noilguma periods un Tāpēc mēs uzskatām, ka Turcijas valdība var ļaut eh, šai komitejai piekļuvi arhīvam. Treškārt, vēl viena lieta, kas manā skatījumā ir ļoti svarīga, ir šis eh, nāvis apliecību jautājums. Ir visnotaļ paradoxāli, ka ir redzams eh, galvaskaus, kurā ir uh, lodes atstātas pēdas un tomēr eh, apliecībā rakstīts nāves cēlons nezināms. Un ceturkārt runājot par komitejas budžetu, mēs esam grozījuši iepriekšējo budžetu, taču vēl ar vienu ir deficīts 500 tūkstoši eiro. Manā skatījumā šis deficīts nav tik milzīgs. Mēs varētu uh, aicināt dalību valstis ziedot taču varētu arī paredzēt um, līdzekļus no Eiropas Savienības budžeta. Un nobeigumā vēlos atkārtot to, ko jau esmu sacījis iepriekšējās mūsu komitejas sanāksmēs 2008. gadā. Klantes kundze sagatavoja ziņojumu, un tajā sestajā punktā bija minēts, ka ir jāiesniedz igada ziņojums no Kipras puses. Mēs, priekšstādātājs kundze, esam to darījuši. Es atceros Klamtas kundze īstenoja ļoti labu darbu, taču 2009. gadā, ja nemaldos, viņi devās prom no parlamenta, un tad mēs pieņēmām lēmumu, ka Busutila kungs turpinās viņas darbu kā nākošais referents. Viņš to turpināja, taču ir viņš devās prom neiesniedzot neiesniedzot ikgad ziņojumu. Tagad mēs esam palikuši bez referenta, tāpēc es aicinu nākošajai koordinātoru sanāksmē šo jautājumu skatīt, lai pieņemt lēmumu, vai mums ir vajadzīgs referents, un es uzskatu, ka tās ir vajadzīgs, mm, nu, šī te par šo komitejas pazudušo personu komitejas darbu Ķiprā. Paldies, priekšstādātāji. Nākošajā koordinātoru sanāksmē šo jautājumu skatīsim un tad uh, arī spriedīsim. Papadopūļu kundze lūdzu. Paldies, priekšstādātāji. Man ir jāsaka, ka Kipras valdības pazudušo personu tēmatu skat kā pilnīgi humānu personu, un daudzus gadus jau norisinās diskusijas starptautiskajā uh, sabiedrībā. Ir um, no Eiropas Savienības, no ANO un arī no citām organizācijām uh, deklarācijas bijušas. Un žēl, ka mēs gadiem ilgi runājam par šo tēmatu. Uh, tam ir jābūt eh, prioritātei, jo radiniekiem ir tiesības zināt, kas notika ar viņu radiniekiem, kuri ir pazuduši. Mēs esam, kā deputāti, apmeklējuši īstenojuši vizītes nepazīstamo eh, pazudušo personu eh, DNS izmeklēšanas uh, laboratorijā mēs esam tur redzējuši arī galvas kausas un uh, zinātnieki mums tos rādīja. Un galvas kausos bija acīm redzamas ložu pēdas pašā centrā uz pierē. Un tomēr nav iespējams izmeklēt, kas ir nāvis cēlonis. Uh, un uh, radiniekiem atdot viņu priekšteču mirstīgās atliekas. Un tad uh, nāvis apliecībā rakstīts nāvis cēlons nezināms. Un es varu sacīt, ka radinieku dusmas ir pamatotas, kad ir acīm redzamas šāvienu pēdas dažādās uh, ķermeņa daļās, un tomēr nāvis apliecībā rakstīts nāvis cēlonis nezināms. Tas taču ir pilnīgi saprotams, kad radinieks saka, kā var kaut ko tādu pieļaut, rakstīts nāvis cēlonis nezināms. Un vairums no karaviem bija 18, 19 gadu veci jaunieši, viņi cīnījās Turcijas eh, invāzijas eh, laikā. Tātad ir E, jāparad šāda iespēja, lai šī komiteja varētu labot certifikāts, jeb e, nāves apliecības attiecībā uz nāves cēloni. Nu, cits temats. Turcija pastāvīgi virzās tuvāk Eiropas sabiedri, Savienībai, un mūsu komiteja, komiteja būtu jāņem vērā Turcijas progresa cilvēktiesību ievērošanas lomā, jomā mums ir jāpieprasa, lai Turcija ļauj piekļuvi eh, militāriem zonām gan Kiprā, gan ārpus Kipras. Runa ir par tām zonām, par kurām ir pamats uzskatīt, ka tur ir atrodams, iespējams atrodams uh, no Kipras nākušas uh, pazudušās personas. Katreiz, kad šāda zona tiek identificēta, Turcija to pasludina par militāru zonu, lai liktu šķēršļus pazudušo komitejas darbā. Un tad vēl rezolūcijas. Es atceros uh, Eiropas padomes rezolūcijas. Es arī tur esmu darbojusies ar pieprasot, lai Turcija mm, ļautu piekļūt šīm zonām. Ja mēs tagad neko nedarīsim, tad uh, mēs turpināsim šīs uh, diskusijas tuvākos 50 gadus, un tad uh, pašreizējie dzīvie radnieki nu, nomirs, nemaz neuzzināšu, kas notika ar viņu priekštečiem. Un tad ir pilnīgi nepārāk pieņemam atbalstīt Turciju ar miljoniem eiro, kā, kā iespējamo Eiropas Savienības iestājas kandidātu valsti, un arī Kipra sniedz savu ieguldījumu šajā finansējumā. Kipra ir uh, uh, šajā fondā Turcijas interesēs, tomēr es domāju, tā, pilnīgi nepieņemu, ka Turcija tikai 600 tūkstošus eiro veltīja šai komitei. Šis finansējums ir nepieciešams tieši tāpēc, lai noskaidrotu uh, Eh, kas notika ar šīm pazudušajām personām, par kur nāvi ir atbildība Turcija kopš invāzijas 1977. gadā. Paldies, priekšsādātāji. Simtprocentīgi gribētu pievienoties Kipras kolēģu teiktajam. Tiešām šausmīgi šķiet tas, ka 2013. gadā mūsu komitejā ir jā, vēl jādiskutē par pazudušajām personām Kiprā mēs, mums jābrīnās par to, ka mums jācīnās vēl aizvien ar Turcijas pretestību uh, ļaut mums atrast šos cilvēkus un noskaidrot, kādos apstākļos tie ir pazuduši. Paturot prātā, ka turpinās sarunas ar Turciju par pievienošanos Eiropas Savienībai, sarunas sākās jau 2005. gadā, bet visā šajā laikā šajā jautājumā nav panāks nekāds progress, un tas attiecas arī uz citu ļoti svarīgu jautājumu klāstu, kā piemēram Turcijas atteikšanās uh, ielaist uh, kuģus un um, lidmašīnas no Kipras, tātad ļaut šiem transportlīdzekļiem ierasties Turcijā. Arī šis dosie ir pilnībā slēgts, tur ir pilnīgi blokāde un, nu, es esmu tiešām pārsteigts. Ja mēs paraugamies uz Eiropas Savienības uh, un komisijas izvēlēto sarunu nostāju, šķiet, ka tā ir ļoti vāja, viņi neizrāda pilnīgi nekādu spiedienu un komisija atsakās um, nu, pieņemt striktāku nostāju. Un tādēļ nevajadzētu mums varbūt būt tik ļoti pārsteigtiem, redzot, ka nekāds progress arī nav panākts. Manuprāt, šis ir tiešām skandalos jautājums, un ir liels kauns un negods, ka 2013. gadā šķiet mums vēl aizvien ir jāturpina lūgties uh, Turcijas iestāžu sadarbība un informācija Nu, manuprāt, tas pats par sevi jau būtu pietiekams iemesls pārtraukt sarunas ar Turciju par pievienošanos Eiropas Savienībai. Paldies, Kleisa kungs! Došu vārdu komitejas priekšsēdētāju vēlreiz, vai jums būtu kas piebilstams? Paldies! Gribētu pateikties visiem runātājiem. Un paldies arī Kipras kolēģiem par komentāriem. Šķiet, ka nu kopaina ir skaidra. Ir skaidrs, kā vajadzētu turpmāk rīkoties un cik liela netaisnība ir nodarīta šajā jautājumā. Gribētu pievienoties arī Kleja kungam, kas attiec uz mūsu nostāju pret Turciju. Esam ļāvuši Turcijai ilgus gadus neatzīt un neuzņemties savu atbildību. Tajā pašā laikā visas citas starptautiskas organizācijas ir atzinušas Turcijas atbildību šajā jautājumā. Tādēļ, manuprāt, gan Eiropas parlamentam, gan arī citām Eiropas iestādēm ir jāuzņemas loma, kas ir atšķirīga no tās, kāda ir bijusi līdz šim brīdim. Mums ir jāpalielina spiediens. Jo īpaši attiecībā uz um, Turcijas pievienošanos Eiropas Savienībai un ar to saistītām procedūrām, nu nevajadzētu mums um, pieņemt un pieņemt šādu Turcijas nostāju. Turklāt gribētu jūs arī atgādināt Turcijas attieksmi Kipras prezidentūras laikā Eiropas Savienības padomē. Manuprāt, tas arī ļoti skaidri jau norāda, uh, Turcijas attieksmi un to, kā Turcija sadarbojas ar Eiropas Savienības iestādēm. Turcijas nostāja izrādīja ne tikai necieņu pret Kipru, bet um, Turcija pat aicināja citas valsts nesadarboties ar Kipru prezidentūras laikā. Tādēļ mans pēdējais komentārs būtu tas, ka mums ir nepieciešams jūsu atbalsts. Mums ir vajadzīgs jūsu atbalsts, un tas ir vajadzīgs arī pazudušo cilvēku radiniekiem. Ir pagājuši 40 gadi, un mēs vēl aizvien gaidām, lai uzzinātu, kāds bija šo cilvēku liktenis. Turcija mm, atturās, nesniedz mums informāciju, neļauj mums piekļuvi šai informācijai. Un, piemēram, pagājušajā nedēļā tā sauktās uh, Ziemeļkipras um, dibināšanas ceremonijas laikā um, tika publiskota uh, informācija, tika publiskots video, kurā bija um, ķīlnieki. Nu, esmu pārliecināta, ka um, šajā um, video tika iekļauti cilvēki, kas nav pazudušo personu sarakstā. Tomēr mēs pastāvīgi saņemam informāciju par to, kā tas ir bijis arī uh, masu kapu ekshumāciju gadījumos, kur to Kalī, kas tika nogalināts 1996. gadā, nu, un tas tika darīts ar mērķi, lai um, sabiedrība netiktu informēta par masu kapu eksistenci. Mums jāskatās, kā varam sadarboties, um, tātad gan Grieķijas kiprieši, gan arī Turcijas kiprieši jo, diemžēl, mēs šeit nerunājam par militāru personu nāvi, bet arī civiliedzīvotājiem. Civiliedzīvotāji, kam ir izpildīts nāves sots, mums ir um, ziņojumi arī par to, ka ir šādā veidā tikuši nogalināti bērni vai veci cilvēki. Gribētu jums pateikties par līdz šim mums izrādīto atbalstu un vēlreiz atkārtot to, ka uh, atbalsts nepieciešams arī nākotnē, gan tīri finansiālā izteiksmē, gan arī um, tātad, gribētu reiķināties ar atbalstu gan no Eiropas Savienības un arī no dalību valstīm. Un īpaši gribētu izcelt piekļuvi informācijai un piekļuvi tātad, par militāri atzīt, militārām atzītām zonām. Un mums ir jārisina arī konkrēti jautājumi, kā arī, piemēram, miršanas apliecība jautājums. Paldies! Paldies, Kaukumas Kotras kundzei! Domāju, ka varat rēķināties ar mūsu turpmāko atbalstu par to jautājumu nav jāuzdod. Un uh, šis priekšlikums ir skatīts un iekļauts arī koordinātoru darba um, kārtībā. Paldies jums par šodienas dalību. Nu, esam pabeiguši mūsu sanāksmes rīta sadaļu darbu, turpināsim pulksten trijos. Tad pie mums ieradīsies uh, komisāre Malstromas kundze kas mūs iepazīstinās ar trim svarīgiem dokumentiem, kas tika pieņemti šorīt komisāru kolēģijā. Tas nozīmē, ka darbu atsāksim pulksten trijos. Paldies visiem!